diena pret nāvessodu un Eiropas parlaments uh, pastāvīgi iestājas pret nāvessoda atcelšanu. Eiropieši ir vienoti ciešā pārliecībā, ka lai cik pretīgs arī nebūtu kāds noziegums, to nedrīkst sodīt ar vēl vienu nāvi. Pagājušajā gadā pēc uh, Amnesty International uh, datiem 21. pasaules valstī tika nogalināti 620 cilvēki. Un droši vien papildus ir jārēķina vēl vairāki tūkstoši nāves sodu, kuri netiek oficiāli apkopoti. 2012. gadā Ķīnā, Irānā un Saudarābijā notika vislielākais nāves sodu izpildes gadījumu skaits. Un pasaulē aptuveni 23,500 cilvēku gaida cietumos nāves soda izpildi. 2012. gadā tika pieņemts 2700 jaunu nāves soda spriedumu, un mēs redzam, ka tādās valstīs kā Indija, Pakistāna, Pēc uh, nāves soda moratorija noteikšanas 2012. gadā atkal ir atjaunojuši šo soda mēru. Ir arī labas ziņas. Nāves soda pretinieku skaits pieaug visā pasaulē. 27, 97 pasaules valstīs nāves sots ir aizliegts ar likumu, 140 valstīs parlamenti, valdības un iestādes ir izteikušās pret nāves sodu kā soda mēru ir ievērojama arī attīstība ASV. Viena trešdaļa štātu pašlaik ir izlēmušas aizliegt nāves sodas. Eiropas parlaments darīs visu iespējamo, lai atbalstītu šīs pozitīvās tendences. Mūsu parlamenta vārtā, vārdā es aicinu atcelt nāves sodu šo necilvēcīgo un nežēlīgo sodu it visur. Ich habe nun zwei Wortmeldungen zu. Vēl man ir divi paziņojumi par darba kārtību. Valtsons kungs lūdzu. Like on... Es gribētu pateikties visiem tiem deputātiem, kas pieder pie dažādām politiskām grupām, kas atbalstīja manu priekšlikumu nominētam Malālu šai balvai. Šī lieliskā pusaudze ar saviem ieročiem, ar saviem ieročiem, kas ir grāmatas un pildspēles, apkaunojusi visu Talibānu organizāciju, un tātad šeit šī nominācija ir notikusi no politiskās grupas. Uh, arguments, eh, ka jaunai meitenei ir tiesības uz izglītību, šis arguments ir jāatbalsta, un es gri, esmu pateicīgs eh, priekšstādā konferencē, jo tas būs eh, iedvesmojums visiem citiem un, un liks aizdomāties mums par gadījumiem, kad um, bērni netiek pie izglītības pakalpojumiem un nevar izglītoties. Vatsona kungs. Es īsti nesapratu, kāpēc jūsu sacītais attiecas uz darba kārtību. Es eh, negribētu gan eh, apšaubīt eh, jūsu izteici, izteikums. Šo geschäftsordnung, Frau Kollegin Gomes. Gomeses kundze, par darba kārtību un tikai. Priekšsēdētāji, es gribētu vērst uzmanību uz, uz, uzmanību uz Lībijas situāciju. Premjerministrs ir nolaupīts, to izdarījusi šorīt no rīta bruņota grupa. Uh, Eh, laimīgā kārtā ir laba ziņa, ka viņš ir atbrīvots, un tas ilustrē to, ka eh, eh, situācija Lībijā ir ārkārtīgi nestabila, ir, ir milzīgi izaicinājumi, un Eiropieši var arī palīdzēt. Es esmu referente, delegācijas vadītāja pagājušajā nedēļā pavadīju Lībijā, un es gribētu teikt, ka tas ir īstais brīdis šobrīd mums paust savu solidaritāti un atbalstīt visus tos, kas ir Lībijā, kas grib brīvību, demokrātisku nākotni un likumu varas eh, runātāji tiek. Paldies, Gomeses kundze, liels paldies. Mēs sapratām, ko jūs gribat teikt. Mēs sapratām, bet eh, arī tas nebija par darba kārtību vai reglamentu, tāpēc es pašlaik piekodinu, ka nekādi turpmāki izteikumi par politiskām tēmām ir aizliegti. Jūs nevarat diskusijā par reglamentu un darba kārtību. Izmantot uh, politiskiem vēstījumiem. Es kā politiķis saprotu, ka jūs gribat paust savu vēstījumu, bet ne diskusijā par darba kārtību. Sinklēras kundze, vārds jums. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji man ir reglamenta jautājums. Es kā deputāte no Rietumidlands un kur atrodas Birmingham un Karalienes slimnīca, Es gribētu tiešām atzīmēt nu, šo balvas ieguvēju. Tā ir fantastiska e, jauna sieviete. Um, un es gribu runāt par e, reglamentu. Ir ārkārtīgi žēl, ka jūs izturējāties necienīgi pret um, šo parlamentu un ka. Uh, Tad um, pirms trīs minūtēm šis paziņojums parādījās Twitterā tikai, un ka jūs ne, oficiāli to nepaziņojāt. E, jāsaka, ka tas ir apkaunojums, ka no sākuma mēs uzzinām to no Twitter, un tagad, un nu, pēc tam pēc 30 sekundēm tikai šeit. Frau Kollegin Sinclair. Kolēģi Sinklēra. Priekšsādātāja konferencē es e, lūdzu jūs pārbaudīt to arī protokolā, ka pēc lēmuma pieņemšanas uh, es jautāju kolēģiem, vai mēs vēlamies paziņot to Twitterī. Tā tas notika, acīm redzot, un es īsti nezinu, kādā veidā es būtu izrādījis necieņu parlamentam. Priekšsādātāja konference nevar šādu lēmumu paturēt slepenībā. Es to nevaru, bet jūs varat runāt ar savu politiskās grupas priekšsādātāju. Citu paziņojumu man nav. Herr Morganti, bitte sehr. Magatti, kungs, lūdzu. Presidente, durante il dibattito di... Priekšsēdētāji, vakardienas debašu laikā par Romu kopienas stāvoklī pēc eh, manas runas tautas eh, partijas Luksemburgas kolēģis teica, ka es esmu melojis. Teica, ka es esmu melis jo es esmu atainojis noteikts faktus, kas ir notikuši manā dzīves vietā, un es citēju laikrakstus. Man nebija dot iespēju rēģēt, neraugoties uz to, ka Engels kungs izmantoja zilo kartīti, un šodien es gribēju pieprasīt, lai mans kolēģis man formāli atvainojas jo pretējā gadījumā man nāksies uh, ierosināt disciplināru procedūru. Engelskungs. Lūdzu. Par eh, šo priekšlikumu, Morgan kungs, mēs paraudzīsimies eh, protokolā. Uzskatu, ka Engela kunga eh, uzvedība, tad, ja tā nebūs bijusi pieņemama, mēs viņu aicināsim uz sārunu, jo nav pieklājīgi jūs uh, apsaukāt par mēli. Bet, protams, mums ir no sākuma jāpārbauda protokols. Liels paldies! Nav citu runātāju, un tāpēc tagad nodošu priekšsādātāja funkcijas Kārasa kungam. Liebe Kolleginnen und Kollegen, pāriesim pie balsošanas. Sāksim ar uh, Neicas Eterbruku.